saņēma uh, padomes, uh, um, uh, padomes, kā. Nostāju un komisijas uh, nostāja, kas ir arī uzņemta šīs dienas sanāksmes protokolā. Trīs mēnešu laika mums ir sākoties no rītdienas. šī punkta izskatīšanai. Un tagad uh, mums ir stunda laika. Uh,